juridisko jautājumu komiteju. Jūsu rīcībā ir darba kārtība, vai šai ziņā ir kādi komentāri? Komentāru nav. Uh, vai jums ir kādi komentāri par protokolu? Nav. Tātad tas ir pieņemts. Pāriesim pie nākošā darba kārtības, pirmā darba kārtības punkta šo pēcpusdienu.